Kolēģis. Cienījamie kolēģi, tagad ķersimies pie balsojuma skaidrojumiem. Tā ka lūdzu atbrīvojiet telpu tie, kas iet prom. Sākam ar kūnu ziņojumu. Desmit reizes citu rāmurīt, un tas arī nedarbojas. Kolēģi! Lūdzu klusumu. Paldies. Aicinu tagad Kaputo kungu sniegt uh, balsojumu skaidrojumu par uh, kūna ziņojumu. Viena minūte, lūdzu. Kaputo kungs. Kaputo kungs, jums vārds. Paldies, uh, priekšsādātāji.